kas ir būtiska kopējai tirzniecības politikai tuvākajā laikā. Un tagad mums ir iespēja diskutēt šo tēmu. Es gribu izteikt savu pateicību par to, ka vakardienas seminārs rezultāts no vakardienas semināra bija tik lielisks. Mēs eh, runājām eh, arī par daudzām ar šo dosie saistīto lietu. Un tagad došu vārdu Danielam Kasparī kā referentam Lūdzu, kas pārīkums. Paldies priekšsēdētāju dāmas un kungi. Liels paldies, ka dodat man iespēju šodien īsumā pastāstīt par manu ziņojumu. Pirms dažiem mēnešiem komisija paziņoja savu mm, sarunu vešanas stratēģiju Manuprāt, tā ir laba tirzniecības um, politika turpmākajiem gadiem. Komisija to tā vismaz pasniedza, bet uh, tirzniecības politika ir ilgtermiņa jautājums. Piemēram, Dohas raundas jau vēl kas apmēram desmit gadus tāda tirzniecības politika uh, darbojas ne tikai tuvākajos četros, piecos gados, bet arī mm, šī stratēģija Ehm, parasti tai vajadzētu domāt par 15-20 tālu nākot, gadu tālu nākotne. Komisijas dokumentā trūkst jebkādas vīzijas eh, par pasaules ekonomiku pēc 15-20 gadiem. Ehm, pašlaik nav iespējams konkrēti pateikt, kāda būs pasaule pēc 15-20 gadiem, bet mēs noteikti varam runāt par tendencēm. Un tendences uh, Manuprāt, jā, e, IKP pieaugums ir 5-6% Indijā un Ķīnā, tad acīm redzot, e, izaugsme būs e, tieši šajā pasaules daļā. Manuprāt, komisija nav spējusi apskatīt šo jautājumu tik globāli. Un otrs, uh, Mēs runājam par izaugsmi, ka tā nav iespējama Eiropas Savienībā, un mums būs jādalās ar izaugsmi citur, ārpus Eiropas Savienības, un tirzniecības politika noteikti var dot savu devumu. Tāpēc savā ziņojumā es aicinu komisiju risināt lai tā ņem vērā ilgtermiņa tendence. Un ja vairākums e, mūsu komitejā un plenērā to atbalstītas būtu ļoti priecīgs. Tā būtu stratēģija, e, e, tātad komisijas izdarītais par 4-5 gadiem ir ļoti labi, bet kas notiks pēc PTO raunda beigām, kāds, kāda ir mūsu ilgtermiņa mērķi? Un Tālāk es runāju par tirzniecības politikām, kas nav pašmērķis, ir jāņem vērā arī citas politikas, citi politikas mērķi. Es ierosinu, ka Eiropā mums jādara vairāk, lai nodrošinātu uh, to, ka cilvēki ir vairāk informēti par šo politiku. Man ir iespējas, ka pilsoņi uh, regulāri ir izsaka uh, E, bāžas, bet šīs bāžas nekur netiek atrisinātas. Ekonomiskā situācija un ekonomiskā izaugsme ES ir viņu bāžas, un viņi interesēs par labklājību un izaugsme un darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums ir jāveido daudzpusēja pieeja, un mums jāveicina PTO pieeja. Brīvās tirzniecības nolīgumi ir otrs labākais un noderīgs eh, risinājums. Mums ir jāsaprot, ar ko mēs runājam un nu, kādas ir mūsu ekonomiskās intereses. Jāskatās, mm, ar ko mēs apspriežam brīvās tirzniecības līgumus, vai mūsu intereses ir viņu mērķi. Vēl mums jāaicina komisija sasniegt labākus rezultātus no augsta līmeņa. Uh, Um, dialogu ar ASV, Ķīnu un Japānu. Dialogs notiek jau ļoti daudzus gadus, bet, diemžēl, šis dialogs neko daudz nav devis, un komisijai vajadzētu aktīvāk darboties. Vēl būtu jāpasaka, ka mums, mēs atbalstām atklātus tirgus un uzņēmējdarbības atbalstu, bet no otras puses mums jāizstāv savas intereses Mums vajag efektīvu tirzniecības politiku un arī jāveic reformas, ja tādas nepieciešams. Jāpievērš uzmanību pakalpojumiem. Daudz industriālie un augst tehnoloģiju produktu, ko mēs eksportējam uz visu pasauli no ES, tie ir atkarīgi no labu uh, eh, finan no labiem finansu un uzturēšanas apdrošināšanas pakalpojumiem. Mums arvien vairāk jādomā, kā mums atvērt eh, šiem pakalpojumiem pasaules tirgu. Mums jāaicina komisija un parlaments domāt arvien vairāk par regulēšanu Eiropas Savienībā un darbību starptautiskā līmenī. Šie līmeņi labāk jāsaskaņo. Uh, Un mums vēl jārunā arī par nodaļu, kur ir runa par cīņu pret nabadzību un attīstību ekonomiskās partnerības līgumos, e, kā priekšroku līgumos arī ārkārtas palīdzību. Mēs to jau šodien runājām attiecībos Pakistānu. Un es ierosinu īsu punktu par izēju materiālu piegādu un muitas iestādēm. Uh, ar muitas iestādēm ir tāds, ka muitas nodevs joprojām ir Eiropas jautājums, un, bet pārsvarā jautājums risina dalību valstis. Nezinu, vai kolēģi zina, ka muitas ieviešana atstāja atšķirīgu iespēju dalību valstīs attiecībā uz eksportu vai importu, tātad par lidostām, kā tās tiek izvēlētas. Cilvēki mm, izvēlas lidostas, eh, caur kurām tās importē vai eksportē, bet viņi skatās uz muitas nodavām, kādas tajās pastāv. Mums jāskatās, kāda ir iekšējā tirgus vēsture un vajadzētu uzlabot situāciju. Mans pamata komentārs, ka es centos nodrošināt, lai mans projekts būtu pēc 50 iespējas īs. Es būtu pateicīgs, ja kolēģi kārtīgi apdomātu, ko var grozīt. Es vienmēr esmu atvērts priekšlikumiem. Mēs runājam tātad par Eiropas Savienības tirniecības politiku un mums nevajadzētu detaļās pārāk nomaldīties, mums vajag domāt par strateģiskajiem aspektiem. Mums varbūt nevajag runāt par visām sarunām vai brīviem nolīgumiem, jo tad uh, ziņojums kļūtu pārāk garš. Otra lieta. Ja ziņojums tiktu piedāvāts uh, visiem kolēģiem, tika piedāvāts uh, visiem kolēģiem no sekretariāta puses, es domāju, ka jāpārliek termiņš eh, grozījuma iesniegšanai līdz uz nākamo nedēļu, nākamo ceturtdienu. Lai kolēģiem varētu būt eh, divas nedēļas pārdomāt šos grozījumus. Uh, Paldies par jūsu uzmanību, un es eh, ceru, ka mums būs interesanta viedokļa apmaiņa tagad un turpmākais divas nedēļās. Eh, Paldies, ka skaidri prezentējāt savu ziņojumu projektu. Vēlos atzīmēt, ka ir ļoti mazs dalībnieku skaits šajās svarīgajās diskusijās. Tā kā šis ir ļoti būtisks politisks dokuments. Nu, lai nu kā arī būtu, sāksim diskusijas ar tiem, kas izrādīja tomēr interesi. Davidam Martinam vārds lūdzu. Paldies, priekšētāji, varu pilnībā piekrist, šis ir ļoti būtisks ziņojums mūsu komitejai, un paldies Daniēlam par to, ka viņš ir sagatavojis ļoti pārdomātu atbildi uz komisijas paziņojumu. Es piekrītu, ka mums vajadzētu veikt detalizētu analīzi komisijas dokumentam, kur tiktu atzīmēta mūsu strateģijas nozīmīgumu un arī ņemts vērā Eiropas strateģiskais skatījums attiecībā uz nākotnes tirzniecības politiku, un kā jau Daņiels teica, tirzniecība nav mērķis pats par sevi, un pareizajos apstākļos tirzniecība var būt izaugsmas veicinātājs, kas arī nodrošinātu augstāku dzīves līmeni. Un viņam, protams, arī taisnība, ja pareizi to izmanto, tad tirzniecība var pozitīvi ietekmēt sociālo vidi, cilvēki tie tiesību standartus, un parlaments, protams, pēdējo mēnešu laikā ir ļoti skaidri izteicies par šiem jautājumiem. Piemēram, arī mūsu saifikundas ziņojums par cilvēku tiesību ievērošanu un sociālo politiku tiesniecībā. Un es sagatavoju šī ziņojumā cilvēktiesību apakškomitejas viedokli, un viens no jautājumiem, ko es tur norādīju, neņemot vērā Daniela vēlmi nepaplašināt pārāk savu ziņojumu, tomēr es vēlētos vienai jomai pievērst ir GSA plus plāns. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka GSP plus plāna uzraudzība ir jāpastiprina. Pilsoniskai sabiedrībai ir jāspēlē lielāka loma īstenojot šo plānu un jābūt stingrākiem pret uh, starptautisko konvenciju pārkāpumiem. Un, kā es teicu, jau agrāk es vēlētu tos, lai komisija stingrāk uzraudzītu šādas tirzniecības priekšrocības. Saistībā ar to visu par pilsoniskos sabiedrības līdzdalību ES Korejas nolīgumā bija iekļaut iekšējo lietu konsultatīvā grupa, un saucas redzēt, vai komisija šo formu varētu izmantot arī patreiz pārspiestajos nolīgumos, un gribētu uzzināt, kā viņi turpina darbu pie jau kādiem ieteikumiem vai citiem dokumentiem, ko ir iesniegusi šī Korejas iekšlietu konsultīvā grupa un Korejas nolīgumā bija arī nozīmīga attīstības nodaļa, kas man šita ļoti laba lieta, bet es vēlētos, lai tā būtu saistoša, nevis brīvprātīga, un tam būtu jātiek skatītam tāpat kā komerciālajie aspekti nolīgumā. Kopumā es uh, piekrītu tam, kādi ir Daniela secinājumi, ka labākais ceļš būtu, ja veiksmīgi noslēgtu to attīstības raundu, ja daudzpusējas pārunas būtu mūsu prioritāte, bet vienlaikus uzskatu, ka mums ir tiesības turpināt veikt pārunas divpusēji, un es piekrītu Danielam, ja šī Eiropas Savienības 2020 stratēģija būtu veiksmīga, uh, mums ir nepieciešams, lai komisija nodrošinātu visaptarošo ietvaru tirzniecības politikai nākamo gadu laikā. Paldies! Paldies, Deivid! Kamala kungs no ECR lūdzu. Paldies, un tāpat kā iepriekšējais runātājs, es sveicu šo ziņojumu, un man ir pārsteigums, ka viņš ir to uzrakstījis tik īsi, ņemot vērā tos daudzos jautājumus, ko mēs no šīs komitejas vēlamies iekļaut. Uh, Man ir 12 komentāri, bet visus neminēšu, bet ir pāris lietas, kuras noteikti vēlos pieminēt. Viens no jautājumiem, kas ir jāatzīst, it īpaši, ja mēs skatāmies uz nākotnes tirdzniecības nolīgumiem, tātad tas ir fakts, ka daudzām nabadzīgām un attīstības valstīm, ja mēs redzamies, redzam šos nolīgumus kā otru labāko risinājumu, tad viņiem, viņiem privileģēts valsts status nu, viņi dod priekšroku divpusējām pārunām, jo tas nabadzīgām valstīm dod iespēju veikt pārunas un skatīties uz jutīgiem sektoriem. Un tas ir jāatzīst. Vienlaikus es esmu nedaudz satraukts par to, kā ir formulēts 22. punkts runāts par piekļuvi tirgiem. Man prāt, tas rada nepareizi iespaidu par to, ko mēs cenšamies panākt ar tirzniecību. Protams, reiz jābūt skarbiem pārunās, bet ir jābūt uzmanīgiem ar formulējumiem, jo tas vairāk pamudinājumu dod tiem, kas vēlas izvairīties no tirzniecības nolīgumiem. Citi jautājumi, jūs runājat par augstu līmeni dialogu ar tirzniecības partneriem, un es vēlētos redzēt lielāku uzsvaru uz to, ko mēs varam kopā panākt ar citiem partneriem, runājot ar uh, PTO, piemēram, uzreiz ES e un ASV uzņemās vadību lauksainiecības jautājumos, un ja mēs varētu vienoties par subsīdijām un lauksaimniecību. Nezinu, ka iepriekšējās viedokļu apmaiņas ir norādījuši, ka tas ir pretrunīgs jautājums, bet vēlētos redzēt, lai ASV un ES vairāk sadarbojas un izlēmtu, ka var virzīt uz priekšu doā raundu un vienotos par dažiem no pārunu blokiem, piemēram, par lauksaimniecību. Jūs runājat par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, un mēs par to esam ļoti daudz diskutējuši šajā komitejā. Bet uh, ir jāsaprot, ka šie instrumenti nedrīkst, šie nolīgumi nedrīkst izmantot kā aizsardzības pasākums nekonkurētspējīgām industrijām. Jā, mēs varētu teikt, nevaram konkurēt izmantojot šādus instrumentus, un šie instrumenti ne tikai mazina konkurētspēju, bet rada nelabvēlu ietekmi uz patērētājiem un uh, citiem iesaistītajiem. Par cīņu pret nabadzību, protams, ir jāiesaist šeit arī ES dalību valstu pilsoņiem, bet tas, kas man nepatīk pielāgošanās fondā, ir tas, ka tas tiek izmantots kā aizbildinājums, ka uzņēmumi nepielāgojas globalizācijas prasībām. Mums ir jāsaprot, ka dažām no mūsu iniciatīvām ir trūkumi, ka mēs varbūt nepamudinām skatīties tālākā nākotnē, bet vienkārši meklēt mierinājumu šādā fondā. Un pēdējais, ja mēs raugamies nākotnē, tad ir jādomā radošāk par intelektuālo īpašumu. Ja kāds ir izrasījis Andersona grāmatu Cold Free, viņš sāk grāmatu rakstot, ka pasaulē ir lielāka uzglabāšanas iespēja, lielāku apstrādes jaudu, lielāku platjoslu. Galu galā mēs nonākam situācijā, kur daudz digitāli produkti Daudz produkti tiecās uz brīvības pusi. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem jābūt novatoriskākiem, skatoties uz biznesa modeļiem digital, digitalizētā pasaulē. Mēs zinām, kā tas ir ietekmējis mūzikas industriju, kad viņi pārgājuši no diskiem uz MP3, un dažas industrijas joprojām vēlas slēpties aiz veciem uzņēmējdarbības modeļiem. Mums jāsaprot, cīnoties par intelektuālo īpašumu aizsardzību, uh, ka uzņēmumiem jābūt novatoriskiem un tie nedrīkst slēpties aiz veciem formātiem vai biznesa modeļiem. Viņiem jāmaina šie modeļi ne tikai digitālajā pasaulē, bet arī daudzās citās industrijās. Šeit likšu punktu un pārējos grozījums iesniegšu rakstiski un runāšu ar Danielu personīgi. Paldies! Paldies! Dārtmota kungs, lūdzu. Jā, Paldies uh, Kamal kungam par ļoti plašajiem komentāriem, un es personīgi ceru, ka Tirniecības komiteja varēs izmantot viņa zināšanas vairāk nekā līdz šim. Tā ir ļoti nopietna tēma, Un ir jāapsveic arī Kasperi kungs par to, ka viņš ir tik kodolīgi to izteicis. Man nav pārāk daudz komentāru, bet eh, tie nebūs tik pozitīvi kā citi komentāri. Bet tā kā tā tikai pirmā viedokļa apmaiņa, es tikai izteikšu pāris komentārus. Pašās beigās 38. punkts tur pilnīgi pareizi liks uzsvars uz to, ka jāaizsargā intelektuālais īpašums. Mēs balsojām par Dienvidu Korejas brīvās tirsniecības nolīgumu, bet ir bažas, ko pauž mans vēlētājs par to, ka, piemēram, ir šis gāzes masku ražotājs un kura patents pārkāp Dienvidkorejas uzņēmums. Un es esmu rakstījis tirsniecības komisāram, lai viņš izpēta šo jautājumu, bet tas arī parāda vēl plašāku lietu par intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību. Vēl viens eh, punkts, kas man patīk, ir 25. punkts, kur tiek runāts par ārvalstu valstu iepirkumu tirgu atvēršanu, jo ir ļoti daudz tāds slēptais protekcionisms, kas notiek valstu iepirkumu tirgu. Šis aspekts ir katrā ziņā jāuzsver vismaz tik lielā mērā, kā tas darīt šeit. Otrajā viedokļu apmaiņā es paudīšu arī citus komentārus, bet pagaidām tas no manas puses būtu viss. Paldies! Paldies, eh, Kampelkungs! Paldies, priekšsādātāji! Arī es vēlos teikt paldies Danielam, tīpaši par to, ka viņa ziņojums ir tik precīzs un īss. Un fakti šeit ir pilnīgi skaidri, un jautājum, galvenais jautājums ir piektajā lapusē, kur tiek teikts, ka pasaules IKP daļa Eiropas Savienībā samazināsies līdz 18% līdz 20. gadam. Un mūsu ekonomiskais sniegums mazināsies par 25% un eksporta arī sāruks par 10% procentiem desmit gadu, nevis 20 gadu laikā. Tas viss ir ļoti nopietni. Un tas ir pēdējais, ko Eiropas Savienībai vajag. Pēdējais, ka visas šīs nāciju valstis ievies papildus birokrātiju. Un, manuprāt, septītajā lapusē ir sniegts sāraksts, kurā minēti citas politiskās jomas, kas jāņem vērā. Un tur jūs esat trāpījis nagla uz galvas, sakot, ka nedrīkst pārāk noslogot tirsniecības nolīgumus ar virkni dažādu citu iespējams vērtīgu mērķi, piemēram, cilvēktiesības, darbtiesības, uzņēmuma atbildība, vidas politika, klimata pārmaiņas un tam līdzīgi. Ja tas tiek ņemts vērā un iekļauts, tad tas eh, nedod mums veiksmīgas tiesniecības nolīgumus, tas ir kā sloks, kas nozīmē zaudētas darba vietas, uh, zemāka ekonomiskā izaugsme un citas negatīvas lietas, un ir ļoti svarīgi šādas lietas arī paturēt prātā. Paldies! Paldies! Personīgi es vēlos teikt, ka šis ziņojuma projekts ir ļoti lielisks pamats diskusijām, un lai varētu panākt kompromisu pie šī būtiskā jautājuma par parlamenta Eiropas Savienības tirdzniecības stratēģijas pārskatu. Tomēr ir dažas detaļas, kuras varētu uzlabot. Piemēra labad varu minēt. To, ko mēs domājam par brīvās tirdzniecības nolūgumiem Es eh, neesmu tik kritisks par nu, šiem nolīgumiem. Bet cits valsts nevienmēr ir ar tādiem pašiem mērķiem. Ja jūs mēs noslēdzam DDA, tad šie līgumi joprojām būs šeit. Tie skatās pašas lietas, ja skata jautājums, kas ir ārpus DDA un Singapūra jautājumiem. Un tas ir pamatojums, kāpēc tik daudz šo nolīgumu tiek slēgti, un par tiem tiks runāts arī pēc tam, kad DDA būs noslēgts. Ja tas tiks noslēgts, protams. Uh, tā kā es nebūtu tik kritisks attiecībā uz brīvas tirdzniecības nolīgumiem, ja tie skatīs tās tēmas, kas ir ārpus Doha pārunu sēgumu. Otra tēma par attiecībām starp sociālajiem un cilvēktiesību standartiem un tirdzniecību. Vismaz dažās politiskajās grupās parlamentā mēs uzskatām nepietiekams cilvēktiesību standartus kā slogu vai kā šķērsli, lai uzsāktu pārunas par brīvas tirdzniecības nolīgumu. Mans viedoklis ir pretējs. Manuprāt, ir jāuzsver lomu, kādu tirdzniecības nolūgumu varētu spēlēt, uzlabojot eh, sociālo situāciju un cilvēktiesību situāciju dažādās valstīs. Manuprāt, mēs jau varam dot arī vairākus piemērums, piemērus, kur slēdzot tirzniecības nolīgums un atverot tirzniecību, var izmantot uh, kā sviru, lai panāktu augstāku cilvēktiesību un sociālo standartu panākšanu mūsu partneru valstīs. Mums vajadzētu tātad šos līgumus izmantot, lai panāktu uzlabojumus cilvēktiesību ievērošanā un sociālajos apstākļos. Trešā lieta, ko vēlos minēt, ir par apusējamību. Es pilnīgi piekrītu 24. un 25. punktam. Es domāju par to, vai nevajadzētu būt vēl ambiciozākiem. Nesen tika publicēta vēstule, kuru bija parakstījuši vairāki, vairāku Eiropas Savienības dalību valstu valdību pārstāvi, to starp uh, Francijas un Vācijas valdību pārstāvi, kur tika lūgts uh, šo apusējumības principu skatīt plašāk. Pamatojums bija tāds, ka jā, atklāja tirzniecība, nerūpējoties tik daudz par ir nodzīgiem spēles noteikumi, īpaši starp attīstītām ekonomikām. Un jādomā, vai mēs nevarētu virzīties priekš šajā ziņā. Tātad paplašināt apusējumības principu aptvērumu. Un vēl, vai tiešām mums jāklusē par to, kas ir politiskie jautājumi, vai mēs Varam ignorēt to, ka valūtas maiņas likmes var izmantot ar mērķi, lai subsidētu eksportu, uzliktu nodevas importam. Manuprāt, mēs nedrīkstam klusēt par šādiem jautājumiem, un kā parlamentāriešiem mēs nedrīkstam izvairīties no šāda jautājuma minēšanas. Tas atkal ir jautājums par vienādiem spēles noteikumiem un to mēs eh, noraidām netirdzniecības pasākumu izmantošanu, lai radītu nelīdzsvaru tirdzniecības attiecībās starp attīstītajām ekonomikām. bet tas eh, neietekmē manu kopējo vērtējumu šim ziņojumu projektam. Es uzskatu, tas ir lielisks pamats, eh, lai panāktu kompromisu un rastu papildus ieteikumus šīs komitejas galīgajai nostājā attiecībā uz tirniecības politiku. Vai ir vēl kādas piezīmes? Ja nedod vārdu referentam, komentāriem vai pēdējām piezīmēm. Nē, komisijai vārds komisijai un komisiju pārstāv Migels Favaļo. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, deputātiem, kas palīdzēja izstrādāt šo ziņojumu. Eh, domāju, ka saņemtie komentāri bija pēc eh, būtības un vērtīgi. Pakomentēšu pirmo referenta teikto aspektu par to, ka mums trūkst eh, ilgtermiņa perspektīvas. Domāju, ka komisijas paziņojums ko jūs pieminējāt, un eh, tirsniecības politika kopumā ir eh, plānojama ilgā termiņā, 10, eh, 20, iespējams 30 gadu nākotnē. Tāpēc tēt ar šo politiku piedāvātie mēri atstās sekas nākotnē visai ilgu laiku. Referents iesaka skatīties tālākā ekonomiskā nākotnē. Un komisija apņemas katrā divpusējā vai daudzpusējā nolīgumā eh, veikt eh, ietekmes novērtējumu un eh, paturēt prātā ilg, ilgtermiņa vīziju, novērtējot pārunu ietekmi Eiropas Savienībā, Eiropas, ietekmi uz Eiropas Savienības ražotājiem, patērētājiem, kā arī uz trešās valsts pārstāvētajiem pusēm tas būtu industrijas pārstāvi, lauksaimniecība, sociālajie aspekti. Bez ietekmes, novērtē, un, e, ietekmes novērtējums e, jāveic e, valstīm, ar kurām mēs veicam šīs pārunas ASV, Ķīna, Japāna. Tas ir svarīgs aspekts. Bet gribu arī teikt, ka novērtējums iegūšana ir ļoti dārga, un komisijai nav iespēju veikt šādu ekonomisko analīzi tik sarežģītām ekonomikām. Līdz ar to pagaidām mēs uh, fokusējamies uz Eiropas Savienības uh, pašas uh, vīzijas izstrādāšanu un arī ar mūsu partneru valstīm attiecībā uz nākamajiem 20 gadiem. Paldies! Gaspari kungs, vārds jums. Eh, vai jums būtu kādi eh, secinājumi, komentāri par te dzirdēto? Jā, liels paldies, kolēģi, par komentāriem. Es ļoti priecājos iepriekšējo nedēļu laikā saņemt grozījumus, kas palīdzēs uzlabot vairākus aspektus eh, jo manā ziņojumā tiešām trūka atsevišķi elementi un ceru, ka tā izdosies dokumentu uzlabot. Šodien um, nesu īpaši pārsteigts, jo e, no komisijas jau biju uzklausījis viedokli pirms dažām nedēļām. Bet pastāv e, problēma, ka, ko es e, esmu aptvērs, ka komisijai šķiet nav nepieciešamo resursu. Runājot par tirzniecības politiku, tā ir jāplāno ilgtermiņā, kā to teikt kolēģis pareiz norādīja. Un kā jūs eh, arī pieminējāt, augļi, ko iegūsim no tagad eh, sētajām sēklām, tiks iegūt tikai pēc 15-20 gadiem. Eh, auga izaugšanai nepieciešams ilgs laiks. Mēs kā Eiropas, mums kā Eiropas Savienībai ir jālemj, kā pasaule izskatīsies nākotnē, ņemot vērā gan kļūdas iespējas, eh, veicot šādas nākotnes eh, plānojumus. Mums ir jādomā, kā pasauli varētu iztīsties pēc 15, 20 gadiem, eh, kā un kā labāk tur nonākt. Es saprotu, ka pārunu, pārnās ar Indiju parādās daudz jautājumi, Eh, kuros mēs tikai ņemam vērā pasaules esošos eh, stāvokli, ņemot vērā tikai esošās tirsniecības eh, intereses, bet mums vajadzētu vairāk fokusēties uz pārdomām par to, kā pasauli izstīsies pēc 15, 20 gadiem un, balstoties šīm prognozēm, izmainīt mūsu šīs dienas tirsniecības politiku. jo eh, jāņem vērā, ka šodien pieņemtie eh, lēmumi būs ar ietekmi vēl pēc 15-20 gadiem. Cerams, ka mums izdosies drīzākajā laikā panākt vienošanos par visiem svarīgākiem jautājumiem. Eh, paldies, priekšsēdētājs, par šo termiņu. Ņemot vērā referenta lūgumu, mēs nospraudīsim jaunu termiņu 24. marts pusdienlaiks. Tas aizstāja iepriekšējo termiņu 18. marts. Tātad pagarinu eh, termiņu par vienu nedēļu 24. marts. Pēdējais izskatāmais jautājums, 32. darba kārtības punkts. Grozījums regulā, 2009. gada regulā, ar ko izveido kopienas režīmu divējāda lietojumu preču eksporta pārvadojums starpniecības un tranzīta eh, kontrolei. Un eh, tagad eh, refer, notiks tikai pirmais, pirmā viedokļu apmaiņa. Un es nedaudz komentēšu situāciju. Eiropas Savienībā ir eksporta kontrolas sistēma, kas aprakstīta regulā, eh, kas pieprasa autorizāciju eksportētājam, kurā ir pieminēti elementi, kas uzskaitīti regulas uh, pielikuma, bet pielikums lielā mērā ir atkarīgs no lēmumiem, ko pieņem vienprātīgi eh, eh, caur konsensu eh, starptautiskajiem ekspertiem par bioloģiskiem un ķemiskiem elementiem, par nopietnām kodola elementiem. Un uh, un tehnoloģijām. E, faktiski 15. E, pantā ir konkretizēts, kā vairums no šīm lietām ir jāskata e, kontekstā ar atbilstošajām regulām un to normām. Jāņem vērā starptautiskais atbrīvošanās no nu, ieročiem apņemšanās un starptautiskie līgumi. Pēdējais atjaunojums pielikumam notika pēc tam, kad tika pieņemta regula 4. vai 5. maijā pagājušajā gadā. Kopš tā laika starptautiskā eksporta kontrolas režīmi ir nolēmuši atjaunot savus kontrolas sārakstus. Un kā sekas ir e, nepieciešamība izmainīt pielikumu. Parlamentam tēt ir saņemts no komisijas priekšlikums, ko tieši grozīt vajadzētu. Tomēr pastāv vēl uh, uh, visai mazas iespējas uh, manevrēt, jo komisija darbojas tikai kā katalizators. Uh, dalībvalstu lēmumam, e, jo e, lēmums e, grozīt pielikumu izstās lūk šādi. Apvienotā karaliste ir tehniskais sekretariāts un kas grib izskatīt visas izmaiņas kopumā un to, ievieto to vienā dokumentā, ko tad nosūta padomei un dalību valstīm. Dalību valstīm tiek dot laiks, lai to izskatītu un iesniegtu rakstēt komentārus. Problēmu Eh, izskata padomē, eh, un pēc tam, kad visi atbalsta pielikuma grozījums, tad padome pārtulko dokumentu visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Pēc tam komisija transponē un pie, pievieno paskaidrojumu memorandu. Komisija pārbauda, kādas procedūras nepieciešams veikts, un visbeidzot, devītais posms komisija pieņem visu priekšlikumu un nosūta to uh, padomei un parlamentam. Tas ir, uh, tā ir ļoti sarežģīta un gara procedūra. Parlamentam nav īstu iespēju rīkoties kā grozītāji iestādēji Bet ir viens svarīgs elements, ko vajadzētu atcerēties. Mēs īstenībā veicam pārrunas, tas notiks trialogā izskatot Eiropas pardomes, parlamenta un padomes priekšlikumu, ar ko 2030, eh, 2000. gada 34. regulu par to, kā kontrolējam um, divējādi lietojumu preču eksportu. Te mēs esam vienojušies par nopietniem grozījumiem pirmajā pantā pamatregulā. Un es gribu ieteikt aizstāvēt šos grozījumus. Ja mēs nonāktu, ja mēs izskatām uh, pirmo pielikumu, mēs riskējam iet paši pret savu iepriekš pausto gribu mūsu uh, ziņojumā. Es piedāvāju sadarbību starp visām trim institūcijām, uh, runājot par regulēju pievienoto pielikumu. Un jāņem vērā, kā vēl ir jāvednes arī par pašu pamatregulu. Tā ir es labprāt uzklausītu jūsu viedokli par šo jautājumu. Mans mērķis būtu šādā veidā strādāt pirms sagatavot ziņojumu projektu. Vairs nav palikuši daudzi klātesošie Uzklausīsim, kas komisijai, komitejai sakāms Paulo Barsatio. Piotrs Istskovskis. Lūdzu. Paldies! Jūs lieliski prezentējāt priekšlikumu, tāpēc es tagad vēlreiz neatkārtošu komisijas jau pausto dokumentā. Gribu tikai uzsvērt atsevišķus aspektus, kurus, manuprāt, ir vērts pieminēt šai formā. Pirmkārt, iemesls, kādēļ ir ieviesti grozījumi eksporta kontrols sarakstā pirmajā pielikumā. Ir trīs galvenie iemesli izmaiņām. Pirmkārt, tehnoloģiskais progress, otrkārt, uh, preču pieejamība un treškārt jauni drošības apsvērumi. Tas uh, eh, ienāca prātā vairākām valstīm, kuras uzskata, ka mums ir jāatbild uz uh, iespējamajiem draudiem. Pielikumā kontrolas saraksts ir atjaunots starptautiskajos uh, eksporta kontrolas režīmos, lai palīdzētu attīstīties uh, Eh, pasaulē tādā ziņā, ka preci kļūst pieejamāks un tiek ņemts vērā tehnoloģiskā attīstība esošajās eh, nozarēs, ko skatām. Priekšlikums, kas jums ir acu priekšā, eh, kontrols saraksts, krietni atšķiras no, citiem, no viena cita priekšlikuma, kas ir jūsu acu priekšā, tas ir par kopējiem eksporta autorizācijām. Un e, pastāv neliels risks pārklāties abiem šiem dokumentiem, tāpat kā ar vispārējām e, eksporta licencēm, kur tiek uzskaitīts vairākas e, lietu kategorijas, kas ir atjaunots pirmajā pielikumā. Ja ir pirmais pielikums arī grozīts, kopīgās licences mēs arī esam apsprieduši, un šīs pārmaiņas vienkārši esam te eh, pārņēmuši, lai eh, padarītu vienkāršāku šo eh, preču eksportu uz trešām valstīm. Visbeidzot, pēdējais elements, ko domāju vērtsēt ir pieminēt, ir, ka komisija tāda strādā pie jauna priekšlikuma. Eiropas parlamentam un padomei, lai ieviestu pātrinātu procedūru kas ļautu eh, tehnisko pielikumu ātrāk grozīt nākotnē. Eh, komisijas priekšlikumu jūs saņemsiet vēl šogad. Paldies! Paldies par komentāriem! It īpaši par otro. Par nepieciešamo eh, procedūras pārskatījumu. Vai kādam būtu komentāri? Jā, paldies priekšsēdētājiem! kā savas grupas ēnu referents. Es pamatā gribu piekrist jūsu teiktiem. Mums ir jāpārliecinās, ka nenotiek pārklāšanās ar uh, šo life... Laifrīda ziņojumu. Uzklausot komisijas teikto, es saprotu, ka mēs runāsim šai ziņojumā tikai par pielikumu. Mums noteikti vajadzētu pastē, ātrāk strā, sākt strādāt ar dosie. Atjaunotajam sarakstam jau būtu bijis, e, jau vajadzētu būt ieviestam. Un mums jāpieņem tas pēc iespējas ātrāk. Mums jānodrošina, ka e, lieta tiek izskatīta e, pēc iespējas ātrāk, lai neapdraudētu laikstrīda ziņojumu. Paldies, piekrīt jūsu viedoklim, strādāsim ar to pēc iespējas ātrāk, cik ātri vien iespējams. un uh, centīsimies uh, novērst jau kādu pretruns uh, ar laiks rīt ziņojumu. Nu, tādā gadījumā ķeršos pēc tam pie uh, projekta sagatavošanas. Nu, ko darba kārtības punktiem esam izgājuši cauri, pie EOB nekāda cita jautājuma nav izskatījuma. Mūsu nākamā sēde notiks 12. un 13. aprīlī. Šeit, Briselē. Paldies! par pacietību un uzredzēšanos!